ievarot šos solījumus kopīgi. 27. māja sanāksmes protokols tagad visiem ir pieejams, vai kādam ir iebildumi? Nē. Labi, tad uzskatīsim protokolu par pieņemtu. Glēces kungs vēlas tagad par darba kārtību dažus vārdus bilst lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, man patiešām žēl. Man žēl, ka man atkal ir uh, jūs jāuzrunā. Mēs dzirdējām skaistu retoriku no jūsu mutes, jūs runājāt par Spānijas un Portugāles 30. gadskārt Eiropas Savienībā, bet brīvā Grieķija. ir ievēlējis valdību, Bet šo valdību ievēlēja demokrātiski spēki, tauta, bet trojka un jūs, jūs vēršaties pret šo demokrātiski ievēlēto valdību, ko ievēlēja Grieķijas pilsoņi. Ar kādām tiesībām jūs vispār to komentējat? Jūs esat Eiropas parlamenta prezidents. Es domāju, ka jums nav tiesību tagad paust savu personīgo viedokli. Un jūs mēģināt uh, Grieķiju šeit kritizēt. Es domāju, ka visiem vajadzētu eh, labāk pastāvēt malā, nevis uh, Grieķijai uzbāzties. Paldies! Mana dāmas Dāmas un kungi, Andrzejs Duda tika ievēlēts par Polijas republikas prezidentu. Gribētu viņu sveikt ar panākumiem Eiropas parlamentu vārdā. Līdz ar to Dudas kunga eh, mandāts uh, ir brīvs ar 28 māju. No EFDD un ETP eh, e grupām esmu saņēmis kandidātu vārdus darbībai komitejās un delegācijās ar